Yes. So, good afternoon, everybody. Uh, I do apologize. Godātie kolēģi! Kā jūs redzējat, es esmu uzlicis Sīrijas prezidentūras šlips un atvainojos, ka es esmu sācis nedaudz vēlāk, bet es ēdu pusdienas ar Īrijas prezidentūras pārstāvjiem un ēdu ar 27 pārstāvniecību pārstāvjiem, kur runāju par iekšējā tirgus jautājumiem. Līdz ar to mums bija ļoti dzīvīgas, interesantas diskusijas, un ar to arī sevi un mūsu pārējos apsveicu. Vispirmām kārtām, un ceru, ka Heinz man to ļaus, diemžēl Šemets kungs atvainojās, viņam ļoti gribējās pie mums šodien ierasties, bet viņš diemžēl nevarēja piecelties no slimības gultas, lai mums pievienotos. Un eh, tāpēc eh, mēs sveicam šeit ģenerāla direktorāta pārstāvi. Paldies, ka jūs ieradāties Šemets kunga vietā un ka jūs mūs tagad iepazīstināsiet ar jaunāko notikumu attīstību. Godātie kolēģi, mēs eh, diskutējām par to, par ko mēs šajā pēcpusdienā vēlētos runāt un vēlētos nākt klajā ar sekojošu priekšlikumu, kas palīdzētu mums strādāt. Vispirmām kārtām, kungs runās par kopienas muitas kodeksu, par muitas, rekognā, par muitas reorganizāciju. Pēc tam mēs runāsim par vispārīgiem terminiem, par vispārīgiem jautājumiem. Katrā ziņā mēs esam ļoti interesēti tajā, ko šobrīd dara komisija. Ja esam par to vienojušies, es zinu, ka jums ir jāiet trijos, saka priekšsēdētājs. Ak jā, priekšsēdētājs pats sev izlabo četros. Atvainojos, es dzīvoju pēc Lielbritānijas laika. Jums ir jāiet četros. Labi. Tagad vārds jums. Paldies. Paldies, godātie deputāti, ka jūs eh, pieļāvāt, ka es eh, Šemets kunga vietā ierodos. Es no rīta devos uz eh, lidostu, un tad Šemets kungs man pazvanīja un lūdza, lai es viņu aizvietoju šajā pēcpusdienā. Bet es devos, kā jau teicu, uz lidostu, lai lidotu uz Berlīnu un Bundestāgā diskutētu par nodokļiem. Uh, Sanāk tā, ka es tagad izmantoju nodokļu maksātāju naudu un nedodos uz Berlīnu, bet runāšu ar jums par nodokļu maksātājs naudu izmantošanu muitas nozarē. Viens, ko vēlētos šeit eh, uzreiz pateikt, ir izteikt savu visdziļāko cieņu un pateicību par ļoti konstruktīvo šās komitejas un parlamenta kopumā piedalīšanos debatēs par muitas kodeksu. Arī padomē vienmēr esmu uzsvērs un teicis, ka parlaments vienmēr ir ļoti, ļoti diskutēt gribošs šā projekta tālākā virzībā. Bet varbūt, godātie kolēģi, īsumā iepazīstināšu jūs ar to, par ko tad mēs runājam. Jo tūlīt pēc tam mēs jau sāksim pieskarties tehniskiem sīkumiem, un e, tad e, mēs varēsim jau sīkāk runāt par to, kāds tad ir mūsu diskusijas saturs. Esmu sagatavojis nelielu video filmiņu, un ja mums izdosies to noskatīties, tad to arī darīsim. Oh. oh, this is not me. <laughs> Nē, nē, tas neesmu es, kas šeit ir redzējis. Tas ir Beliāra ceļš.

Thank you. Uh, I think it is. Paldies! Filmiņa ir pietiekami īsa un tomēr iespaidīga, un stāst par to, kāds ir Eiropas Savienības muitas savienības uzdevums un kādā veidā muitas savienība ietekmē mūsu iedzīvotāju dzīvi, padarot to vieglāku, patīkamāku un varbūt pat laimīgāku. Šodien, kā jau prieksēdētāja kungs teica, es pieskaršos tam, ko mēs darām muitas savienībā, un sākšu ar to, kas notiek muitas likumdošanas modernizācijas jomā. Runāšu par to, kuras ir mūsu nekavējošās prioritātes, un pēc tam par to, kādi ir ilglaicīgāki mērķi un ko mēs vēlamies darīt. Un eh, nedaudz paraudzīšos arī uz uh, pievienotās vērtības nodokli, kas eh, varbūt nav gluži jūsu komitejas atbildības joma, bet tomēr ekonomiski tas ir ļoti interesanti un saistīts ar muitas savienību. Vēlreiz vēlētos izteikt savu pateicību jums visiem. Un vēlētos pateikties arī visiem tiem, kur ir strādājuši un pielikuši savu roku pie ļoti konstruktīvā darba muitas kodeksa sagatavošanā. Mums pašiem sev vienmēr būtu jāatgādina, ka tas, ko mēs cenšamies sasniegt, ir izveidot eh, noteikumu un normu kopumu 27, drīz 28 dalību valstīm. Proti, lai būtu noteikumu kopums, kas pēc iespējas harmoniskāk tiek izpildīts uz visām ārējām robežām. Uh, lai pilnīgi visi, kuri pārkāp šo noteikumu kopumu, saskartos ar tādu pašu sankciju kopumu, un lai visi noteikumi tiktu izpildīti pēc iespējas viennozīmīgāk. Tas veicinās gan iekšējā tirgus eh, labāku funkcionēšanu, gan veicinās arī ārējās tirzniecības uzplaukumu, bet galvenokārt mēs vēlamies nodrošināt mūsu pakalp pakalpojumu un mūsu patērētāju drošību. Nav jau tā, ka tas sākās pēkšņi. Jau 2003. gadā mēs mēģinājām sākt strādāt pie muitas noteikumu kopuma modernizācijas, jo tas tiešām bija viens no lielākajiem Eiropas integrācijas sasniegumiem - izveidot Eiropas muitas savienību. Tas bija liels sasniegums, varbūt viens no lielākajiem, kas Eiropas kontinentā ir noticis modernajā laikā. Pagājušajā gadā mēs esam uzsākuši ārējās novērtēšanas veikumu, un šis ārējā, ārējā novērtēšana iekļauj arī ne muitas dienestus. Mēs šo datu apkopojumu un aptauju beigsim šā gada laikā, un tad sagatavosim secinājumus, un balstoties uz šiem secinājumiem, mēs savukārt vēlētos pārskatīt patreizējos muitas savienības noteikumus. Proti, kāpēc ārējie dienesti, arī kāpēc ārējie patērētāji un klienti arī ir iesaistīti, tāpēc, lai mēs redzētu, kā citi skatās uz mūsu darbu un muitas savienību. Pirmais solis tomēr ir Eiropas Savienības muitas kodeks pārskatīšana un e, vēlos jums pateikt, ka komisārs pats personīgi ļoti cieši seko līdz noteikuma attīstībai. Tātad komisārs man pūš pakausī, ko mēs darām, cik ātri, tad savukārt es to nodod tālāk saviem padotajiem, kāpēc ir tik ārkārtīgi saspringts darbs, tāpēc, ka laika termiņi ir ļoti saspringti. Uh, Mums ir jāpātrina darbs pie šī muitas kodeksa, un mēs vēlamies redzēt muitas kodeksu pieņemtu jau līdz vasarai. Būtiskākais ir tas, ka es, piemēram, vakar saņēmu ziņu, es, piemēram, vakar uzzināju par trialogu, un trialogu rezultāti ir vērtējami kā ļoti pozitīvi un konstruktīvi. Tas ir vēl viens pateicību vilnis, kuru vēlētos tālāk nosūtīt eh, arī padomē strādājošajiem, jo jūs esat strādājuši ārkārtīgi cieši ar padomi, sastrādājušies, un eh, tas ir viens no lielākajiem juridiskajiem projektiem, likumdošanas projektiem, kas tiek pieņemts un sagatavots pilnībā Lisabonas līguma, pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanās. Uh, Tāpēc eh, nevienmēr nav tā, ka mēs eh, raugāmies no muitas pakalpojumu izmantotāju viedokļa, bieži vien mēs to visu raugāmies no institucionalizācijas viedokļa. Nākamais trialogs ir paredzēts aprīlī, un tiešām ceram, ka mums līdz tam laikam būs izdevies panākt vienošanos starp abām institūcijām, lai aprīlī savukārt mēs jau varētu nonākt pie daudzsološa rezultāta. Mēs abi uh, eh, līgumu likumdevēji mēģinam sadarboties. Darbs, protams, ir gan svarīgs, gan arī sarežģīts. Un eh, es jums varu piedāvāt mūsu ekspertu un zinātnieku pieredzi un panākto. Es zinu, ka arī parlaments ir uztraucies par saspringtajiem laika grafikiem un vai mums izdosies labu likumdošanas aktu sagatavot līdz sagatavot pareizajos laikos. Tas pats attiecās arī uz padomē strādājošajiem un komisijā. Viens aspekts, kurā vēlos jums garantēt mūsu iesaisti, mums nebūs nekādi likumdošanas plaisu vai tukšumu. Protams, eh, varbūt aprīlī mums vēl būs grūti vienoties par pilnīgi visām procedūrām, kā to īstenot, un tomēr šobrīd mēs komisijā strādājam pie tā, kādā veidā rast risinājumu, lai izvairītos no likumdošanas plaisām. Un mums ir jāmēģina izvairīties no šādiem caurumiem bet vēlētos vēlreiz uzsvērt, ka tās ir tā kā plaisas klintājā, tā nav milzīga ieleja vai bezdibenis. Un tomēr mums ir jāmēģina no šiem caurumiem izvairīties, tos aizbāst, runājot pasaku valodā. Mēs ļoti uzmanīgi esam uzklausījuši jūs teikto, esam uzklausījuši arī citu iesaistīto pušu teikto, lai būtu pilnīgi skaidrs, kurš noteikums attiecīgajā situācijā ir jāizmanto un kā. Varu jums jau apsolīt, ka līdz nākamajai trialoga dienai mums ir jāatbild uz jautājumu, kādā veidā izveidot šo pārskatāmo plānu un ko mēs ar to darīsim. Un tomēr tas nevar mūsu uzmanību novērst no galvenā, proti galvenajiem resursiem ir jātiek vērstiem uz to, lai Eiropas muitas kodeks tiku pabeigts bez iespējas ātrāk. Viens no augstu vērtējumiem aspektiem ir tas, ka viens um, ir jautājums par īstenošanu. Mēs uh, varam dažādi traktēt to, kas pirmais kaut ko paveic. Mēs to varam nosaukt vainu par izmēģinājumu trusīt, vainu par pionieriem un celmlaužiem. Vēlētos uzteikt to, kas ir panākts, un arī darbu, kas šobrīd ir tikai sagatavošanas stadijā. Jo efektīvāk mēs īstenosim arī intelektuālās īpašuma tiesības aizsardzību, aizsardzību uz robežām, jo labāk mēs darbosimies iekšējā tirgū. Mēs vēlamies sagatavot gan īstenošanas aktus, gan arī datu bāzi, kur esam nosaukuši par kopis, datu bāzi, kura būtu pieejama pilnīgi visiem muitas dienestiem lai varētu izvairīties no dažādas krāpniecības un, piemēram, viltotu ražojumu izņemšanas uz robežām. Nākamais, kāda ir arī. Ko darīt muitām dažādos gadījumos? Esam gatavi īstenot šos likumdošanas aktus, un nākamā gada sākumā, kad ir noteikts sākt šos noteikumus īstenot, ceram, ka gatavi būs arī citi. Šobrīd strādājam pie konkrēta plāna izstrādes, kādā veidā Eiropas Savienībā kopumā varēs cīnīties pret intelektuālā īpašuma pārkāpumiem un viltojumiem. Nākamais jautājums, kas ir augsta prioritējams, ir produktu ražojumu drošības tirgus uzraudzība. Es esmu bijis atbildīgs par iekšējā tirgus, iekšējā tirgus jautājumu sakārtošanu un esmu sadarbojies arī ar DG Enterprise. Es esmu ļoti priecīgs, ka es savā karjerā esmu strādājis ļoti daudzos tirgus uzraudzības domēnos. Muitas jomā tirgus uzraudzība nozīmē to, ka muitas ierēģiem būs iespēja adekvāti uzraudzīt principā visus ražojumus, kas ienāk Eiropas Savienībā. Mēs cieši sadarbojamies arī ar tiem, kas eh, aktīvi darbojās šajā jomā, un vēlamies, lai šī sadarbība būtu vēl ciešāka. Mēs eh, ticam un ceram, ka mums izdosies sadarboties arī ar jums šā priekšlikuma sagatavošanas procesā. Tātad Kā jau teicu, muitas pārkāpumiem dažādās dalību valstīs ir izveidotas dažādas noteikumu kopums, bet, eh, piemēram, būs tāda rīcība, kura tiek vairāk vai mazāk tolerēta vienā dalību valstī, savukārt otrā valstī tā būs uh, soda naudas uzlikšanas objekts, un trešajā valstī tas pat būs krimināla pārkāpums. Un neskatoties uz to, ka visa, ši, visa šīs trīs darbības var būt loģiski pamatotas, es tomēr uzskatu, ka būtu labāk, loģiskāk un adekvātāk, ja sekas vienai rīcībai uz Eiropas Savienības ārējās robežas būs vienādas neatkarīgi no tā, kurā vietā robeža tiek pārieta vai kurā vietā prece tiek ievesta Eiropas Savienībā. Darbs ir ļoti apjomīgs, jo vispirms uh, juristiem ir jāsaprot, kāds būs, e, kāds būs ekonomiskās sekas šādai rīcībai, un tas ir ļoti svarīgi. Pēdējais, ko vēlējos pieminēt šajā sakarā, ir nepieciešamība rast adekvātus, finan adekvātus finansējumu avotus muitas ierēģu biroju aprīkošanai. Šeit īsumā vēlētos pieskarties tam, ko parlaments jau vairākas reizes ir diskutējis, izmantot tā saucamo muita 2020 programmu, lai varētu finansēt aprīkojumu pierobežas zonu muitas birojos. Ar eh, lielu prieku mēs raugāmies uz to, ka jūs vēlaties eh, finansēt šo aprīkojumu, bet labāk tomēr būtu izmantot reģionālo uh, fondu finansējumu un nevis muita 2020 finansējumu aprīkojumam. Jo reģionālajiem fondiem šobrīd ir atvēlēta līdzekļi šādām programmām, un es vēlētos arī, lai parlaments publiskotu un vairāk eh, darītu zinām savās dalību valstīs, ka reģionālajos fondos ir pieejams šis finansējums. Uh, Un arī muita 2020 būtu kaut kādā veidā jāiesaista nekavējošās muitas dienesta vajadzībās. Bet šeit arī beigšu, godātais priekšsēdētāja kungs, un tad atbildēšu uz jautājumiem. Well, well, should... Nu, paldies! Mans ieteikums būtu varbūt tagad diskutēt kādas desmit minūtes, un pēc tam došu jums vārdu noslēguma vārdiem. Baldas Ārskungs, kurš ir referents par muitas jautājumiem, ir ieradies. Viņš ieradās mazliet vēlāk, bet viņš varbūt varēs izteikties. Švāba kungs un Gebhārdis kundze, Vēlers kundze arī vēlas runās. Nē, Švāba kungs un tad Vēlers kundze. Šāba kungs. Lielas paldies priekšsēdētā. Pirmkārtām lielas paldies par jūsu prezentāciju. Protams, mēs labprāt eh, būtu šeit tikušies arī ar komisāru, bet, nu, eh, vēlam viņam ātri atvesaļoties. Lielas paldies arī par šo filmu, ko jūs parādījāt. Man šķiet, ka eh, šeit vairāk tika rādīta nākotne. Jebkurā ja gadījumā es uzskatu, ka mēs tik tālu vēl neesam nonākuši. 2012. gada Paziņojumā par Muitas Savienību līdz 2020. gadam jūs paši sakāt, ka ir pēc iespējas ātrāk jāpanāk vienotāka muitas zona. Mēs, protams, piekrītam eh, jums, un mēs arī tāpēc vēlētos eh, zināt, kas būtu dalībvalstīm jādara, lai mēs šos mērķus varētu sasniegt mūsu um, referentes Konstances Ligripas vārdā, kas šodien nevarēja ierasties, es uh, gribētu teikt, ka jūsu priekšlikumu par to, ka mums ir jāmeklē iespējas, kā uh, celt tiltus starp pašreizējo situāciju un jauno muitas kodeksu, ko mēs vēlētos redzēt kā jaunu tiesību aktu. Mēs uh, ļoti apsveicam šos jūsu centienus. Legripas kundze saka, ka uh, tas ir varbūt pārāk optimistiski, ka mēs varēsim vienoties līdz aprīlim, bet uh, es pieļauju, ka mēs visi kopā varam cerēt, ka uh, varbūt maijā mēs varētu eh, vēl tikties, un tad līdz jūnija beigām tad arī eh, panākt vienošanos par muitas kodeksu. Un pēdējais, ko es vēlējos teikt, eh, šķiet, ka parlaments un, un padome, protams, vēlas vienoties par šiem jautājumiem, bet tas nebūtu, um, nenozīmē, ka mēs vēršamies pret sākotnējiem noteikumiem. Uh, Protams, mums ir vienmēr bijušas grūtības ar īstenošanas tiesību aktiem. Mēs eh, nevēlētos, lai mēs eh, šeit pārsniegtu dempinga regulējumu. Vēlers kundze un pēc tam Baldas Hārskungs. wollte nicht für unsere Schattenberichterstatterin. Es eh, nevēlējos šeit izteikties Āna referenta vārdā, bet gan nu, teikt ko citu. Pirmkārtām, liels paldies par eh, šo ļoti interesanto salīdzinājumu jūras cūciņas un pionieru stadions. Neko tam līdzīgi vācu valodas tulkojumā līdz šim nebija dzirdējusi. Jebkurā gadījumā m, vēlētos eh, atgādināt to, kas vakar notika mums paralēlajā komitejā. Tikās uh, īpašā komiteja un daži kolēģi ne no komisijas, bet gan no tirgus uzraudzības un muitas iestādēm ļoti plastiski paskaidroja, ka tirgus uzraudzība importētām precēm it īpaši, ja runa par neatļautām precēm, nu, teiksim, ziloņu kauls, lauvādas vai kas līdzīgs, uh, principā nedarbojas, šie pre, šīs preces netiek pārbaudītas. Tas nozīmē, ka uh, Āfrikā ir uh, milzams daudz uh, dažādu izņemtu preču, dažādu apsūdzību, bet uh, Eiropā nekas tālāk nenotiek, ne, ne, ne, nenotiek nekādas soda sankcijas. Mēs arī redzējām filmā, kā ziloņkaulu var slēptā veidā ievest Eiropā, protams, arī Āzijā un citur. Mums stāstīja, ka uh, Tas ir saistīts ar mm, šīm piecām lielajām um, ražošanas nozarēm. Tātad eh, pēc narkotikām un mm, pēc visa pārējā seko tieši uh, savvaļas dzīvnieku produkti. Vai jūs varat no savas puses eh, apstiprināt, ka šī nozare, tirgus uzraudzība šajā nozarē ir ļoti vāja? Tas rada milzīgu kaitējumu attīstības valstīm, un īstenībā tas nedod arī pilnīgi nekādu pievienoto vērtību Eiropai ražošanas ziņā. Principā tas ir vienkārši krimināla noziegums. Mm, vakar pēcpusdienā es um, atklāju, kā notiek šāda veida darījumi, kā no Āfrikas šāds preces nokļūst Eiropā, un tāpēc labprāt uzklausīt jūsu viedokli. Valdes Sārskungs. Sī, grazie, pris. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Vispirms vēlos pateikties par š, uh, video filmiņu. Izskatās tiešām tāds no uh, speciālo īpašo spēku video. Mēs esam apsarunājuši ziņojumu par vairākām aktivitātēm muitas jomā laikā no 2014. līdz 2020. gadam. Galvenās prioritātes, kādas ir uzskaitītas e, šajā programmā, ir cīņa pret krāpniecību, tehnoloģijas kapacitāte, kas jāstiprina, kā arī uh, budžeta pārskats programmas beigās, lai varētu labāk nosakt administratīvos uh, izdevumus arī padomē, manuprāt, uh, uh, darbs labi progresē. Es arī analizēju pirmo tekstu pie kā strādājuši nacionālās delegācijas. Nu, mēs esam gatavi sākt uh, starp institūcijas sarunas, trialogus, lai vienotos, es ceru, pirmajā lasījumā. Tādējādi izmantoju arī jūsu klātbūtni un uh, vēlos jautāt, ņemot vērā jūsu pieredzi, zināšanas, vai ir arī kāda skaidrība par eh, prioritātēm, par problēmām, lai labāk varētu sagatavoties trialogiem. Okay. Anybody else? Vēl kāds vēlas izteikties? Jā, Tūnas kundze. Dziękuję. Um, ostat... Lielas paldies, priekšādētāji! Pavisam nesen mēs spriedām par Eiropas budžetu. Tas ir parādījies arī mūsu rezolūcijā. Mēs ļoti daudz runājām par faktu, ka Eiropai ir vajadzīgi savi resursi. Šajā komitejā apspriedām arī ideju par um, darījumu nodokli, par finanšu darījumu nodokli. Kāda ir situācija attiecībā uz uh, šo nodokli? Vai vēl ar vien tikai 11 valstis sadarbojās uh, šajā jomā? Nu, ka, es gribētu zināt, kas pašlaik notiek. Part, mm, Varbūt es varētu jums tagad dot vārdu, lai jūs varētu atbildēt uz jautājumiem. Un pēc tam es domāju, ka Mums vēl būs arī iespēja uzdot jautājumus. Mums ir diezgan daudz laika. Lielas paldies. Švāba kungs. Es ceru, ka mūsu optimisms nav nepamatots. Biju pozitīvi pārsteigts par ātrumu, kādā var ļoti strīdīgus un arī politiskus jautājumus tehniskajā līmenī atrasināt. Tātad šeit ir runa par muitas administrāciju. Abas iestādes ir satavinājušās, un tas ir noticis ļoti ātri. Līdz ar to es uzskatu, ka visu interesēs ir uh, nodrošināt, lai muitas savienība labi darbotos. Tieši tāpēc es arī ceru, ka mēs pavisam ātri nokļūsim pie šī rezultāta. Mēs uh, mēģinām šo tiltu konstruēt tādā veidā, lai ar uh, to pietiktu, lai mēs varētu tādējādi to pietiekami rūpīgi un labi sagatavot. Nākamais mm, par eksportu. Šeit eh, mēs nesam nolēmuši nāk klajā ar iniciatīvu. Varu jūs nomierināt, ka te nebūs runa par nekādu Lohnesa priesmoni, kas kaut kur vienmēr dzīvēs uh, eh, visiem uz, visus apdraud. Šeit tā noteikti nebūs. Vailers kundze, es piekrītu jūsu bažām attiecībā uz tirgus uzraudzību. Pašlaik kopā ar kolēģiem no Marktu un Enterprise ģenerāla direktorāta mēs mēģinām izveidot kopīgu sistēmu. Taču mums ir uh, vajadzīgs ļoti liels atbalsts no parlamenta puses. Dalībvalstīs eh, pastāv tendences tirgus uzraudzības iestādes eh, pietiekami nenodrošināt ar personālu un, un citiem līdzekļiem. Atcerēsimies, ka pašlaik eh, visus uztrauc tikai banku uzraudzība. Ja runa par citiem tirgus uzraudzības pasākumiem, tad tie hroniski trūkst līdzekļu un darbinieku. Uh, Nedrīkstētu arī aizmirst, ka muitas iestādes saskarās ar milzīgu importēto preču plūsmu, un kontrols vienmēr ir sarežģītas. Tieši tāpēc eh, mums ir ļoti grūti tikt ar to galā. Nākamais, kas attiecās uz eh, aizliegto produktu ieviešanu vai dzīvnieku izcelsmes produktiem. Mēs zinām, ka Vašingtonas uh, sugu aizsardzības nolīgums jau sen ir pārņemts starptautiskajās tiesībās. Mēs arī zinām, ka visas no tā izrietošās sekas um, ir uh, tad jārisina attiecīgā starptautiskā līmenī ar visām starptautiskajām tiesām un tā tālāk. Tas nav muitnieku kompetences sfērā um, vērties pret uh, dažādiem tiesību aizskāramiem. Muitnieku uzdevums ir šos produktus, kas ir uh, nelegāli importēti, uh, konfiscēt. Un šie noziedznieki, kas ir centušies šos produktus importēt, ir jāiztur un jānodod attiecīgajām iestādēm. Bet, protams, tas viss ir saistīts arī ar šo kontekstu, ko es iepriekš aprakstīju. Visas sankcijas ir jāharmonizē tā, lai nerastos iespēja izvēlēties, eh, kur var nesodīt ievest eh, ziloņkaulu vai līdzīgus materiālus Eiropas Savienībā. Mēs eh, patiešām šo problēmu uztveram ļoti nopietni, taču mēs šeit saskaramies arī ar tādām aktivitātēm, kas daļēji varbūt tiek organizētas diezgan netipiskā veidā, un līdz ar to tām ir grūti stāties pretī. Pašlaik, diemžēl, nevar sniegt jums nekādus piemērus, cik uh, sarežģīta ir situācija Eiropā salīdzinājumā ar citiem kontinentiem un valstīm un um, citur pasaulē, bet es noteikti varētu jums sniegt šādu informāciju vēlāk, tad, kad būšu to apkopojis. Paldies, Āris kungs! Esmu ļoti priecīgs e, dzirdot, ka e, esat panācis labu progresu un esat gatavs sākt trialogu. Man ir patiešām prieks to dzirdēt. Man ir jāsaka, ka neesmu tādā pozīcijā, lai norādītu uz kaut kādām īpašām atšķirībām vai strīdīgām lietām. Es domāju, ka jo īpaši komisijai ir divējādas prioritātes. Pirmkārtām, uh, nodrošināt eh, tādu muitas dienestu, kas efektīvi darbojas visā savienībā, un otrais izveidot IT vidi, kas eh, ir vajadzīga UCC izmantošanai. Tās ir divas eh, galvenās prioritātes, vismaz man. Šādā veidā mēs varēsim labi mm, izveidot un attīstīt IT dimensiju, kas, manuprāt, ir viena no svarīgākajām prioritātēm, kāda mums pašlaik ir. Tūnas Honštēnas kundzei var teikt, ka pašu resursi un finanšu darījuma nodoklis pašlaik tiek apspriesti dalību valstīs, kuras ir eh, pievienojušās šī, šai pastiprinātā sadarbības procedūrai. Pašlaik 11 valstis eh, rīkojas šīs procedūras ietveros, un neviens cits eh, karodziņš šajā uh, pulciņā nav parādījies. Bet jebkurā gadījumā pašlaik esam tikai procesa sākuma posmā. Pirms mēneša komisija iesniedza savu jauno priekšlikumu, un tagad dalība valstis to apdomā, nu, kas galvas. Well, what I would like... Okay, what I would like... Es tagad vēlētos runāt par tādu ilgtermiņu perspektīvu. Kas e, notiks e, turpmākajā laikā muitas jomā? Viena lieta ir tāda, ka mēs gribam stiprināt riska menedžmentu piegādes ķēdes drošībā. Tas ir ļoti būtiski. Esam par to arī izstrādājuši paziņojumu par riska pārvaldību un mēģinam arī rāžu dalību valstīs trūkumus problēmas un risināt tās. Mēs būtu ļoti priecīgi, ja mēs varētu arī baudīt IMCO komitejas atbalstu. Tad runājot par drošību arī ir dažādas atšķirības, piemēram, gaisa krāva. Te varu informēt, ka pilotu projekts, eh, kurš ir uzsākts kopā ar ASV un dažādiem uh, avio pārvadātājiem, un arī ekspres uh, pārvedā, kravas pārvadātājiem, šis pilotu projekts tiks noslēgts gada beigās. Mēs uh, ņemam vērā šī pilota projekta secinājumus, rezultātus, un tad arī mums būs skaidra uh, aina par nepieciešajiem datiem, kāda ir nepieciešama pirms krāva tiek iekrauta lidmašīnā. Laba lieta ir tāda, ka mums šeit ir spēcīga sadarbība arī uh, no tiem, kuri arī strādā Uh, lidmašīnās, jo arī viņi nav interesēti, ka uh, viņu lidmašīnas, teiksim, uzsprāgtu un tam līdzīgi. Nu, kā strādāt ar valstīm, no kurienes nāk šīs uh, krāvas vai šīs lidmašīnas? Un te mums ir nepieciešami ļoti uzticīgi partneri. Ar ASV esam parakstījuši apusējo uh, vienošanos, atzīšanās vienošanos. Mēs atzīstam mūsu ekonomiskos operatorus. Uh, Tādējādi esam arī apmainījušies ar datiem un pat izstrādājuši īpašu tehnoloģijas rīku, kuru var izmantot gan Amerika, gan Eiropa. Un tas arī ir standarts informācijas apmaiņai, kas ir nepieciešama tieši krāvas pārvedājumu jomā. Tad mums ir arī uh, austrumu kaimiņi, īpaši Krievija, Moldova un Ukraina. Mēs turpinām arī darbu drošības programmas ietvaros. Ir ļoti būtiski nodrošināt uh, drošas tirzniecības līnijas, riska menedžmentu, nodro, nu, veicināt cīņu pret uh, krāpniecību un arī uzlabot uh, viņu muitnieku darbu. Jūs zināt, kā ļoti daudz valstis arī gaida dienām un dienām uh, savos uh, krāvas automobīļos, pirms viņi iziet muitas kontrolas. Godīgi sakot, te ir viena delikāta problēma Mēs mēģinām vienoties ar krieviem, un sarunas kļūst uh, saspīlētas, tad viņi saka, mēs vairs nepārstāvam tikai Krieviju, bet arī Baltkrieviju un Kazahstānu. Līdz ar to mēs pārstāvam muitas savienību. Viņi nevēlas uzsākt formālas uh, attiecības ar muitas uh, savienību, un uh, tādējādi viņi spēlē tādu pingpong spēli ar mums. Tātad nav skaidrs, kad viņi runā kā Krievijas muitas vārdā un kad viņi runā kā muitas savienības vārdā. Bet, nu, joprojām to Mēs mēģinam arī stiprināt muitas uh, darbību austrumu kaimiņu valstīs. Arī Ķīna ļoti svarīgs tirzniecības partneris, arī šeit labi progresējam attīstot uh, muitas sadarbību. Nodrošinam arī piegādes ķēdi. Tā ir īpaša programma, kur mēģinam attīstīt, izstrādāt. Arī tur ir, esam labi progresējuši ilgtermiņā par muitas savienības pārvaldību. Tā protams, ir aktuāla tēma. Mums ir muitas savienība, un uh, tā ir izveidot balsoties uz 50. gadu realitāti ar uh, tādu vidu, kāda bija 60. gados. Tagad esam ne tikai palielinājuši muitas savienības locekļu skaitu, bet arī tirsniecība ir pilnībā, pilnībā mainījusies un joprojām ir tāda situācija, kur 27, 28 atsevišķi dalību valstis uh, atsevišķi organizē šo uh, muitu uh, sadarbību, un tas nav efektīvi. Mēs esam uzsākuši izvērtējumu, esam saņēmuši arī pirmo paziņojumu, izstrādājuši pirmo paziņojumu, saņēmuši reakciju no padomes, no ekonomiskā sociālo lietu komitejas, bet arī priecīgs, ja Eiropas parlaments varētu no savas puses pievērst uzmanību šim darbam, jo, nu, šī tēma, manuprāt, ir ļoti aktuāla, un viņi saka, nu, runājot ar parlamentāriešiem, viņi zina daudz labāk, ko darīt. Un es arī gribētu jūsu viedokli dzirdēt. Pavisam īsi divas lietas par uh, PVN. Pašlaik mēs strādājam par visu PV, pie visas PVN sistēmas kopumā, bet sadam arī pie atsevišķiem punktiem, kas varbūt ir steidzamāki, ir izcināmi. Viena lieta ir uh, likmes jautājums un uh, šie uh, vienas pieturas aģentūru. Steidzamā, steidzams jautājums šis kļūst ņemot vērā, ka attīstās arī digitālais iekšējais tirgus, jo laikā, kur tad mums ir preces, kurām var samazināt uh, nodokļu likmes, tad. Uh, Bet nu, tagad mums ir saraksts ar precēm, kura, uz kurām attiecas mazināta likme. Un e, tas arī saistīts ar dažādu kultūrālo saturu, lai kāds tas arī būtu. Piemēram, Kindle vai cita, uh, ma, vai citi lasītāji nav drukāts, uh, drukāta prece arī, piemēram, uh, elektroniskās grāmatas, uz tām attiecas pilna nodokļu likme, bet nu es domājām, ka tas nav labākais risinājums. Mēs uh, vēlamies, uh, lai vienādas preces, kurām ir līdzīgs mērķis, uz tām vajadzētu attiecināt līdzīgus noteikumus. Uh, Bet, nu, tad būs arī jautājums ar ierobežojumiem, bet, nu, nāksim klajā tad ar priekšlikumiem, kur iekļausim principu, kā preces, kurām ir viens mērķis attiecībā uz patērētāju, arī šīm precēm jāteic vienādi noteikumi, tad arī jāņem vērā arī tehnoloģija attīstības. Un tad var notikt tādas lietas, kas, par kurām mēs vēl nezinām šodien, un, bet tām būs nākotnē savs tirgus. Uh, Bet nu šo priekšlikumu mēs vēl gatavojam. Nāksim ar to klajā gada beigās. Pirms jūs vēlēšanām nāksim ar to klajā. Nu tad, lai jums veicas. Tālāk PVN viens pieturs aģentūra. PVN, kurš tiks iekasēts Un mēs gribam atbrīvoties mazos uzņēmējus, lai viņiem nebūtu pārāk smagnēja sistēma. Tad, lai viņi to visu varētu atrasināt viens pieturs aģentūrā. Tas ir mūsu darba kārtībā. 1. janvārs 2015. gads ir tas termiņš, kad eh, šai viens pieturs aģentūrai jābūt eh, darboties spējīgai. Esam dzirdējuši arī apņemšanos no dalību valstīm, lai Tās valsts paredzēt nepieciešamos eh, līdzekļus, lai to visu varētu aktivizēt, bet, nu, tad būs arī pēc tam jāpaskaidro tas visiem vairākiem miljoniem maziem uzņēmēju, kāda ir Eiropā, ka viņi tiešām no tā var gūt eh, labumu. Nu, lūk, tas attiec uz PVN. Paldies! Well, I know there are number... Paldies! Es zinu, ka ļoti daudziem interesē PVN un eh, arī tieši PVN, kas attiec uz E elektroniskām grāmatām. Vai kāds grib ko sacīt par viens pieturas aģentūru, par um, mazinātiem PVN uh, likmēm grāmatām, Vailers kundze? Es vēlējos norādīt uz sekojošo. Protams, ne tikai Vācijā, bet arī citās dalību valstīs ir absolūti nesaskaņota sistēma attiecībā uz eh, samazināto PVN likmi un nesamazināto PVN likmi. Piemēram, grieztie ziedi samazinātā likme, kamēr citas preces nav samazinātas. Dzīvnieku barība. Nē, manuprāt, dzīvnieku barība arī ir samazinātā, bet um, bērnu um, autiņbiksītēm nē. Jebkurā gadījumā šeit nav absolūti nekādas saskaņas. Uh, Būtu ļoti labi, ja Eiropas Savienība šo sistēmu pārdomātu, sagatavot no jauna. Būtu ļoti labi, ja dalībvalstis arī darītu tāpat. Es zinu, ka Vācijā ļoti bieži par to runā, taču es vēlētos norādīt, ka nu, bieži vien tiek minēts, ka no Briseles nāk slikti, augsti no, nodokļu rādītāji. Līdz ar to mm, patērētājs vienkārši reducē to visu uz Eiropu. Šīm debatēm ir jābūt saskaņotām, jo īpaši tāpēc, ka šis jautājums ir tik būtisks. Un jūs, um, piemēram, nepieminējāt arī PVN krāpšanu. Eiropā tas rada ārkārtīgi daudz sarežģījumu. Dalību valstīm vajadzētu vairāk iesaistīties uh, šo jautājumu risināšanā. Tas noteikti varētu to budžetus ievērojami palielināt. Ko Eiropas Savienība varētu darīt, lai varētu uh, ierobežot šo milzīgo krāpšanu ar PVN. Okay, anybody else? Vai vēl kāds vēlas komentēt? Par šiem priekšlikumiem nē, labi. Jā, Vēlers kundze, ja Vācijā nav saskaņotas sistēmas, um, piemērojot uh, samazināto nodokļu likmi, tad tam ir divi iemesli. Pirmais to preču katalogs, kam ir piemērota samazinātā PVN likme, tiek, tika noteikts um, dažādās dalībvalstīs pirms diezgan ilga laika. Un šeit arī bija diezgan daudz nesaskaņu. Šīs nesaskaņas nav īsnībā saistītas ar ekonomisko realitāti, tas, um, tās neatskaņo pašreizējo situāciju attiecībās patērētājiem un precēm. Otrais arguments uh, ir tāds, ka īsnībā neviens nespiež dalību valstis piemērot šo samazināto PVN likmi. Un to produktu sāraksti, kam ir piemērota šī samazinātā likme, piemēram, viesnīcas, tad eh, tas ir atkarīgs no attiecīgās dalību valsts tiesībām. Tieši tāpēc šīs piezīmes īstenībā vajadzētu eh, nodot Vācijas bundestāgam. Uh, jo tieši Vācijā tad parlaments varētu domāt par lielāku saskaņu. Protams, mums ir arī dažādi priekšlikumi attiecībā uz dažādām nodokļu likmēm, uz to, ka vajadzētu ieviest racionālāku sistēmu, bet ja pastāv šādi norobežojumi, tad īstenībā tas var novest pie tādām pārsteidzošām un nevēlamām sekām. Piemēram, mums bija uh, ļoti liela sarežģījuma ar Francijas patērētājiem, kas mums norādīja, ka īstenībā uh, pastāv ļoti daudz negodīgam attiecībā uz samazināto uh, PVN likmi. Šis zirga gaļas skandāls arī bija tam ļoti labs piemērs. Jebkurā gadījumā šī situācija ir uh, tāda, ka uh, to eh, preču izvēle, kam var eh, piemērot samazināto PVN likmi, eh, ietilps dalībvalstu kompetencē. Protams, kopiena nosaka, no kādām precēm var izvēlēties šīs preces, kam pievienot samazināto likmi dalībvalstīs, bet, nu, jebkurā gadījumā dalībvalstīs ir atšķirīgi saraksti. Mēs uh, Protams, vēlamies ieviest dažādus grozījumus, kas ļautu mums saskaņot eh, PVN sistēmu. Well, Heinz, thank you very much. Lielas paldies eh, par ierašanos arī eh, tik steidzamā situācijā. Es domāju, ka šī mm, tikšanās bija ļoti vērtīga. Mēs esam priecīgi, ka arī sniedzāt mums konkrētus komisijas plānus. Un ir ļoti svarīgi arī redzēt vīziju, kas ir tālāk par eh, muitas eh, kodeksu, muitas savienību. Jūsu filma arī mums bija ļoti liederīga, un es pieļauju, ka to varam arī redzēt internetā, YouTube. Es domāju, ka par PVN PVN elementiem un arī par viens pieturs aģentūru. Šīs jautājums ir īpaši svarīgs tieši mazajiem uzņēmējiem, kas darbojas galvenokārt internetā tieši saistē. Un noteikti arī jūs vai kā cits jūs kolēģis eh, tiks aicināts vēl šajā komitejā par to runāt. Paldies! Es ceru, ka arī nosūtīsiet Čemets kungam eh, vislabākos vēlējumus, lai viņš atveseļotos pēc iespējas ātrāk. Liels paldies par ierašanos! un nepacietību gaidām sadarbību ar jums. Paldies! Vēlos tikai pateikt, ka šis video pieejams 23 valodās. So, uh, colleagues, ladies and gentlemen, we're now moving on to... Nu, tagad, kolēģi, Nākamais punkts darba kārtībā kompromis grozījumi par Garsēs Ramonu ziņojumu. Jauna programma attiecībā uz Eiropas patērēto aizsardzības politiku. Redzēsim, tad Kalniec kundze ir šeit, Anna referente. Mendes kungs, jūs runāsiet Rošvar kungu, vai nē? Lērs kundze ir šeit, es esmu šeit. Zvilītis nav šeit. Es atvainojos komitejai, jo man ir tikšanās, man ir jātiekās ar Van Rompēkungu, Eiropadoms prezidentu. Mēs runāsim par iekšējos, uh, tirg, iekšējā tirgus politikas uh, īstenošanu. Viņš ar uzmanību arī eh, skatīja mūsu ziņojums, un līdz ar to šī tikšanās, manuprāt, ir ļoti būtiska komitejai, un viņš ir īpaši ieinteresēts arī mūsu darbā par digitālo ekonomiku. Viņš vēlas, lai arī Eiropa padome eh, progresētu šajā darbā. Vēlers kundze ir piekritusi vadīt komiteju, sākot apmēram no 4.25. Jūs varat tagad eh, jau nākt tribīnē, bet, nu, uh, Varbūt tad es varu pārņemt arī Jāna referenta lomu tagad par šo mm, Eiropas patērētāju programmu. Uzklausīsim Garces Ramon, tātad ziņotāju, un tikmēr mēs ar vēlos kundzi apmainīsimies vietām. Gracias, presidente. Paldies, prieksēdētāju kungs. Runājot par šo jauno programmu attiecībā uz Eiropas patērētāju aizsardzības politiku, šis darbs turpinās. Viegli strādāt mums nav, bet jāvienojas tomēr mums ir, jo mēs vēlamies sakārtot patērētājiem aizsardzības politiku. Manuprāt, sasniegtie rezultāti ir vienkārši lieliski. Vispirms vēlētos pateikties eh, visiem, kur ir pielikuši šavus, savus pūliņus, lai šis darbs ritētu uz priekšu. Esmu ticies ar ēnu referentiem vairākas reizes, un visas reizes mums ir bijusi vienkārši lieliska sadarbība. Esam vienojušies par to, kādus priekšlikumus vajadzētu iekļaut šajā jaunajā programmā, un vēlētos vēlreiz pateikties par tehnisko atbalstu, ko mums ir sniedzis gan mūsu komitejas sekretariāts, gan arī citi eksperti. Mēs uzskatām, ka jaunā programma attiecībā uz Eiropas patērētāju aizsardzību tiešām tos eh, spēs aizsargāt. Sākotnējam ziņojumam ir iesniegt 203 grozījumi priekšlikumi. Un eh, mēs šobrīd esam vienojušies par 21 eh, kompromisa grozījumu. Un uh, Pavisam kopā tas eh, apvieno 90, šie 21 kompromisa grozījums, 90 parastos grozījums. Mēs tiešām ceram, ka jau sākotnēji panāktā vienošanās par patērētāju aizsardzības pamatpilāriem un uz balstoties arī uz komisijas priekšlikumu, mēs varēsim strādāt tālāk. Kā jau teicu, 21 kompromisa grozējums, un e, šajos kompromisa grozējumos mēs esam vienojušies par to, ka galvenais, kas ir nepieciešams patērētāja aizsardzībai, ir uzlabota informēšana. Kā arī tas, cik svarīgi ir e, par aizsardzības finansiālajiem aspektiem runājot, runāt par, teiksim, pirkuma un citu momentu caurskatāmību. Piemēram, ir svarīgi zināt ražojumu izcelsmi, ražojumu tālāk nosūtīšanas ķēdīti. Tas ir ļoti svarīgi, lai patērētāji nenonāktu nepatīkamās situācijās. Daudzās dalību valstīs likumdošana to jau atrunā, un tomēr ne visur vēl šie noteikumi ir viennozīmīgi. Vēl daudz tika runāts par to, cik svarīgi ir izveidot un stiprināt patērētāju uzticēšanos iekšējiem tirgumam. Ir arī tāda tirsniecības praksa, kas ir maldinoša, un to vajadzētu izskaust. Ir arī tādi patērētāji, kuri nonākot finansiālās grūtībās vai pat finansiālās lamatās varētu no tām izrausties. Šobrīd, dzīvojot ekonomiskās krīzes apstākļos, mēs redzam arvien vairāk patērētāju, kuri ir nonākuši grūtībās un grims tajās vēl dziļāk. Un tas ir nepateikami. Mums noteikti pie tā vajadzētu strādāt, runājot un uh, tālāk virzot Eiropas jauno programmu patērētāju aizsardzībai. Patērētāji, kur atrodas riska grupās, arī par tiem mums ir kā politiķiem jādomā. Īpaši runājot par finanšu pakalpojumiem, energo pakalpojumiem, transporta pakalpojumiem un arī jauno tehnoloģiju izmantošanu. Kompromisa grozījumos mēs esam uzsvēruši to, cik eh, svarīgi būtu vienoties par pamatsummu un eh, par to, kā patērētājs vajadzētu izglītot par finanšu pakalpojumiem. Krīze arvien tālāk padziļinās, bet eh, dzīvojamies visus priekšu bet eh, krīze ir padziļinājusi plaisu starp dažādām sociālajām klasēm, un es kā referents to uzskatu par vislielāko draudu iekšējā tirgus veiksmīgai attīstībai un tālāk eksistēji, eksistēšanai. Mēs daudz savienībā runājam par solidaritātes principu, par to, kad ir jāizrāda izpratne attiecībā pret tiem, kam klājas gūt, grūtāk. Un tomēr Mm, dažādām apelācijas procedūrām vajadzētu būt daudz caurskatāmākām un ātrāk izpildāmām. Tāpēc griežamies pie, kolek pie komisijas par kolektīvās prasības noteikumu izstrādi patērētāju aizsardzības politikā. Un visbeidzot, vēlētos uzsvērt, ka priekšlikumos daudz kolēģi vēlējās nodrošināt uh, labāku pārobežu tirzniecību kā arī atrunāt noteikums e-tirdzniecībai. Sadarbojoties ar dažādām patērētāju aizsardzības organizācijām, esam nonākuši pie secinājuma, ka patērētāju aizsardzības lomai sabiedrībā ir jātiek stiprinātai. Uzskatām, ka ir eh, svarīgi izglītot patērētāju aizsardzību organizāciju aktīvistus, jo šīs organizācijas dara vienkārši lielisku darbu. Tas bija tāds caurskrējiens cauri manam ziņojumam, un es ar ārkārtīgi lielu interesi uzklausīšu ēnu referentu teikto. Jo iespējams, ka kādas ne es savā teiktajā vēl nepateicu. Paldies! Jā, ja, vielen dank! Lielas paldies! Ēnu referente Kalniete, Rūle, Malkams Hārbors. Tāds man ir runātājs saraksts. Lūdzu! Paldies, priekšsēdētājs kundze! Uh, vispirms es gribētu pateikt paldies uh, ziņotājiem Ramonu kungam par to, ka viņš tik veiksmīgi ir uh, E, strādājis ar mums, ēnu ziņotājiem un iekļāvis savā, savā ziņojumā mūsu e, viedokļus un panācis tiešām diezgan lielu vienprātību. Es uzskatu, ka mums ir izdevies vienoties gandrīz par visiem Eiropas tautas partijai svarīgākajiem punktiem. E, un no vairāk nekā 200 iesniegtajiem grozījumiem uh, Eh, mēs esam izveidojuši kompromisa priekšlikumu, kuriem ir plašs atbalsts. Tāpat es arī vēlos uzsvērt, ka mūsu veidotājs ziņojums pauž arī kritisku attieksmi pret komisijas ziņojumu, un eh, mūsu priekšlikums sniegs vērtīgs ieteikums komisijai, kas tālāk veicinās kā patērētāja drošību, tā arī ekonomisko um, aktivitāti. Uh, Šie ieteikumi ir konkrēti, un mēs ceram, ka viss vērā. Tāpat ir svarīgi, ka mūsu ziņojums ir domāts ne tikai patērētājiem un runā par patērētāju tiesībām, bet tas ir draudzīgs arī uzņēmējiem. Ir ļoti svarīgi, lai uzņēmumi būtu labi informēti par patērētāju tiesībām, lai tie labāk varētu pielāgoties šīm stingrajām prasībām, un gala rezultātā ieguvēji būtu patērētāji, kas ir apmierināti ar iegādātajām precēm un pakalpojumiem. Un noslēgumā vēlos teikt, ka es esmu pārliecināts, ka pēc pāris nedēļām šis ziņojums tiks pieņemts ar pārliecinošu balsu vairākumu mūsu komitejā, uh, Un tas tiešām ir nopelns, eh, ko mēs visi esam sasnieguši, tāpēc es vēlos īpaši vēl pateikt paldies ne tikai ziņotājiem Ramona kungam, bet arī kolēģiem Malkolmam Hārvordam, Rošfor kungam, Rūlas kundzei, kuri ir devuši ievērojumu personīgi ieguldījumu šī ziņojuma pilnveidošanā. Un vēl pēdējie pateicības vārdi, protams, ir mūsu palīgiem un IMCO sekretariātam, kas ir veltījuši daudz stundas un darbu, lai mēs vienotos par šī e, ziņojuma galīgo variantu. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Danke für die Grünen, Frau Rühle. Es paldies, teica zaļo vārdā Rūlas kundze. Nu, viss notiek daudz ātrāk, nekā es domāju. Liels paldies arī referentām par uh, viņa darbu, liels paldies arī par sadarbību ar sekretariātu un ar ANU referentiem. Es domāju, ka šis darbs ir bijis ļoti svarīgs un arī ļoti noderīgs. Es domāju, ka ar šo kompromisu grozījumu palīdzību mēs panāksim lielu vairākumu komitejā. Līdz ar to mēs arī varēsim noteikt ļoti būtiskus akcentus. Šajā smagajā ekonomiskajā krīzē mēs nedrīkstam aizmirst par mūsu politisko grību, ar mūsu komitejas palīdzību vajadzētu stiprināt eh, patērētāju aizsardzību. Lielas paldies! Uh, much, Kom. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Es eh, piekrītu kolēģiem. Es domāju, ka esam panākuši lielu progresu, un pateicoties eh, um, sadarbībai ar referentu. Esam pievērsuši lielu uzmanību um, svarīgākajiem šajā ziņojumā, proti um, tam, kas ir jāpastiprina patērētāja aizsardzībā. Es domāju, ka mūsu komiteja šeit ir labi pastrādājusi. Kompromisu grozījumi un arī mm, kolēģi iesniegtie grozījumi iet pareizajā virzienā, un liels paldies, ka referents tos ir ņēmis vērā. Es domāju, ka Kopumā šos kompromisa grozījumus var uzskatīt par ļoti labiem. Es negribētu teikt pašlaik, ka mana grupa vienprātīgi visus atbalstīs, bet mēs noteikti atbalstīsim lielāko daļu. Jebkurā gadījumā es domāju, ka mm, mēs atbalstīsim ziņojumu kopumā un noteikti, ka tas nekaitēs šim ziņojumam. Mēs varbūt prasīsim eh, grozījumus pa daļām eh, dažos gadījumos, bet tas noteikti neko ļaunu šeit neieviesīs. Man ir eh, daži komentāri. Mani interesēja apsvērums, kas šķiet runā par grozījumiem no transporta komitejas. Ņemot vērā to, ka transporta komiteja jau ir pieņēmusi un tagad īsteno veselu tiesību kopumu eh, pasažieru transportā, taču šis apsvērums ir mazliet vecmodīgs. Te ir runa par to, ka uh, ir vajadzīgas zināmas vadlīnijas. Šķiet, ka šīs vadlīnijas jau ir pieņemtas. Bet, ja transporta komiteja vēlas kaut ko tādu ieviest, tad mums nevajadzētu šeit daudz sūdzēties. Jebkurā gadījumā tas izskatījās mazliet dīvaini. Vēl ir dažas interesantas lietas. Nē, esmu nekad saskāries ar šādu frāzi, varbūt referents man to varētu paskaidrot. Šeit ir runa par 18. kompromisu, un te ir runa par uh, sadarbības patēriņu. Mēs uh, tiekam aicināti domāt par jauniem patēriņa veidiem. Nekad šādu uh, formulējumu nebiju uh, redzējis. Varbūt uh, viņš mums uh, varētu paskaidrot, ko tad uh, mēs gaidām no komisijas. Jebkurā gadījumā mani priecē tas, ka komisija tiek uzliekti jauni uzdevumi, tad es domāju, ka mēs varētu atbalstīt. Vēl man ir dažas iebildes attiecībā uz desmito kompromisu. Uh, Desmitais kompromiss šķiet eh, ir ļoti tāds norādošs pēc sava rakstura, tā vietā, lai šeit sniegtu vispārīgus principus, ko mēs vēlētos redzēt. Bet es domāju, ka kopumā šis kompromiss tiks atbalstīts. Es domāju, ka ziņojums kopumā ir labs, un tad, kad būs runa par galīgo balsojumu, tad mēs noteikti to atbalstīsim. Jā, tankušen. Lielas paldies. Citi ēnu referenti pašlaik nav klāt. Varbūt komisija vēlēsies izteikties un varbūt kāds deputāts vēlas ko teikt. Šeit viss ir vienisprātis. Liekas, ka mēs varētu balsot jau rīt. Nu, jebkurā gadījumā balsosim nākamēnes, došu vārdu tagad komisijas pārstāvim. Jums vajadzēs vēl konsultēties divi vēlas izteikties no komisijas. Mikola kungs un Manfrēdī kundze. Lūdzu. Thank you uh, very much. Lielas paldies. Priekšsēdētājs kundze. Mēs ļoti atbalstām šos kompromisu grozījumus, jo īpaši tāpēc, ka šeit parādās skaidrāka saikne ar patērētāju darba kārtību. Un uh, šis ziņojums ir Eiropas parlamenta reakcija uz patērētāju darba kārtību, tieši tāpēc mēs uzskatām, ka šie kompromisi ir ļoti noderīgi. Mums ir daži nelieli komentāri, kuriem vēlos ātri iziet cauri. Viens attiecas uz um, produktu drošību. Trešajā kompromisā ir saikne tāda netieša staikne starp um, autentiskumu un uh, preču bīstamību. Mēs uzskatām, ka šie divi jautājumi ir atsevišķi. No vienas puses tad viltotas uh, preces, no otras puses bīstamas preces. Protams, dažkārt tas var pārklāties, bet kopumā šī jēdzieni ir atšķirīgi. Kompromiss ir tik vispārīgi uzrakstīts, ka uh, Mēs neuzskatām, ka tas sastāda daudz problēmu, bet, eh, protams, ļoti būtisks jautājums ir produktu identifikācija, lai varētu tiem izsekot. Par finanšu pakāpojumiem referents pieminēja atsauci uz neatkarīgām konsultācijām. Šeit nesaskatām nekādas problēmas. Patiešām tas ir iekļauts arī priekšlikumā par MIFID pārskatīšanu ko ir sagatavojusi komisija. Mums ir daži komentāri arī par informāciju. Par informāciju, kas ir jāsniedz elektroniskā un arī citā formātā. Mūs uztrauc tas, ka šeit tiek lietota frāze vai nu vai. Parasti mēs šādu informāciju nesniedzam elektroniskā formātā, jo īpaši, ja ir runa par tādu informāciju, kurai ir jābūt pieejamai visu laiku. Uh, Attiecībā uz banku kontu iniciatīvu mēs ļoti atbalstām atsauci ziņojumā uz šo iniciatīvu. Bet varbūt eh, komiteja varētu atsaukties uz šīs institīvas trīs pīlāriem. Te ir runa par piekļuvi banku kontiem, bet tāpat ir jautājums arī par cauradzamību un arī par pārslēgšanos. Tātad šie trīs pīlāri, kas ir vienlīdz svarīgi patērētājiem. Pašlaik ziņojums eh, liek uzsvaru tikai uz vienu aspektu. Ja runa par kolektīvajām prasībām, tad eh, varbūt eh, mana kolēģi Manfredī kundzei varētu izteikties. Kopumā mēs ļoti atbalstām šos kompromisus, uzskatām, ka Tas ir liels atbalsts un arī pamudinājums strādāt tālāk pie patērētāja darba kārtības. Šajā kontekstā es varētu atsaukties arī uz patērētāju samitu, kas notika vakar un aizvakar, un kur bija runa par īstenošanu. Tas jau ir iekļauts ziņojumā, bet mēs uzskatām, ka īstenošana un izpilde ir galvenais pīlārs patērētāja darba kārtībā. Ar šī samita palīdzību, kurā piedalījās 450 eh, eh, dalībnieki, mm, piedalījās Redingas kundze, Boršs, ļoti daudz svarīgu dalībnieku no dalībvalstīm piedalījās arī deputāti, piemēram, Gehārdas kundze. Mēs uzskatām, ka tas parādīja ļoti mm, spēcīgu interesi gan no institūciju, gan arī no iesaistīto pušu puses. Lielas paldies! Tagad dod vārdu Manfredi kundzei. Paldies, priekšādētāji! Es vēlētos mazliet papildināt to, ko tikko pieminēja mans kolēģis. Patiesi, mēs uzskatām, ka tā ir iespēja, bet, protams, parlaments pieņems lēmumu par to, vai tā ir vai nav. Varbūt vajadzētu sīkāk eh, parunāt par centrālo tēmatu, par ko vakar tika spriests patērētāju samitā. Uh, Ko darīt ar tādām lietām, kurām ir Eiropas Savienības nozīme? Jūs uh, noteikti būsiet pamanījuši, ka pašlaik ļoti daudz runā par to, uh, ko darīt šādā situācijās. Um, to pieminēja arī komisāra Redinga. Tātad lietas, kas pārsniedz tradicionālās pārobežu lietas, lietas, kuru īpatnības ietekmē miljoniem patērētāju dažādos uh, iekšējos tirgos vienlaicīgi. Mums nav nekādu secinājumu, kur mēs varētu mēls uz balta rakstīt vai arī um, kā akmenī iekalt kaut kādus secinājumus pēc šī divu dienu samita, bet jebkurā gadījumā šis samits parādīja to, ka interese ir ļoti liela, un arī ministru līmenī vairākas dalībvalstis ir norādījušas, ka tās vēlētos rīkoties, lai atrisinātu šādas situācijas. Iespējams, ka to varētu pārskatīt arī CPC regulas uh, sakarā. Varbūt vajadzētu vienkārši brīdināt par eh, šādām problēmām, jo īpaši digitālajā iekšējā tirgū uzskatu, ka mums vajadzētu sniegt šādus brīdinājumus. Mm, citādā ziņā vēlētos norādīt, ka mēs patieši, patiešām atbalstām darbu, kas šeit ir veikts. Mums eh, liekas eh, ļoti pareizi daudz no šiem kompromisu grozījumiem. Vēlētos, tāpat kā Harbor kungs, labāk saprast, kas tiek domāts ar kolektīvo patēriņu. Uh, Um, šis formulējums mums arī likās mazliet eh, dīvains, bet jebkurā gadījumā liels paldies par jūsu darbu. Paldies par jūsu teikto. Noslēgumā došu vārdu vēlreiz referentam, lai viņš arī pieminētu laika grafiku, pastāstītu, kādi ir tuvākie termiņi. Paldies! Uzmanīgi uzklausīju kolēģi un komisijas sacīto. Esmu priecīgs par uh, tik plašu atbalstu šim ziņojumam. Ziniet, kā kompromisa grozījumi ir kopīgi darba rezultāts. Un es domāju, ka šeit tiešām visi ir jāuzteic, kas strādāja pie ziņojuma. Mēs esam ļoti labi progresējuši. Un es precizēšu dažas lietas. šī jaunā programma Eiropas patērētājiem. Šajā programmā ir jāizstāv patērētāju intereses un pilsoņu intereses. Ir arī jāiegūt darbs arī šo patērētāju uh, izglītošanā, likumdošanas uzlabošanā, un tas ir uh, jādara, protams, arī strādājot ar uzņēmumiem. Grozījumi. Transporta komitejas viedoklis eh, gandrīz pilnībā ir atspoguļot šajos kompromisa grozījumos gan patērētāja aizsardzība transporta nozerē, tam ir pat piešķirta tāda maksimālā prioritāte. Un tas ir arī ļoti labi atspoguļots komitejas uh, teksta gala versijā. Tālāk collaborative consumption, ko, noži, ko nozīmē šis jēdziens. Es uh, ievācu informāciju, es uzklausīju dažādu patērētu asociāciju viedokli. Es uzklausīju ekspertus, Šeit runa ir par dažādiem apmaiņas un patēriņa veidiem, kas ļoti strauji attīstās. Un šie patēriņa veidi ir visai netradicionāli, lai iegūtu preces un pakalpojumus. Šī ir tāda sadarbības forma starp pašiem patērētājiem. Tādējādi arī šī jaunā uh, situācija ir jāiekļauj jaunajā programmā Eiropas patērētāju aizsardzībai. Man liekas, tas ir uh, absolūti vietā. Pārobežu apmaiņa ir īpaši svarīga. Jaunas tehnoloģijas, kas ļauj uh, nodrošināt pārobežu apmaiņu, pārobežu tirzniecību. Un tas arī, protams, ir skaidri jāatspoguļo šajā jaunajā programmā, jo tās ir ļoti aktuālas prakses, bet galvenokārt tās ir vērsts arī uz nākotni. Tagad arī par varbūt dažām niansēm, kādas mēs varētu piešķirt tekstam, tad mums atlikušajā darba laikā mēs noteikti vēl varēsim izcelt šīs nianses. Tagad eh, kalendārs 25. Eh, aprīlis, šķiet, tad mēs balsosim komitejā par kompromisa grozījumiem. Tad no 25. aprīļa, maijā, ja viss labi noris, tad maijā jau mēs varēsim eh, balsot par visu ziņojumu. Viss šis darbs ir, mēs esam iedvesmojušies no komisijas un arī parlamenta darbu, tādēļ pateic, pateicoties šai konverģencei, mums ir izdevies uzlabot sākotnējo komisijas piedāvēto tekstu, un tas arī, protams, ir normāli, jo šeit mēs runājam par parlamentu darbu. Paldies! Lielas paldies! Tagad varam pievērsties pēdējiem darba kārtības punktam. Mums ir vēl divi darba kārtības punkti, bet par vienu to pašu tematu. Mans ieteikums būtu šāds. Varbūt eh, komisija varētu mūs iepazīstināt ar savu ietekmes novērtējumu apmēram 15 minūtes tiks eh, komisijā atvēlētas, un pēc tam eh, ir paredzēta viedokļu apmaiņa ar deputātiem. Komisija. Komisiju pārstāvēs Sabīne Lekreņē. Merci, Madame le Président, Mesdames et Messieurs, bonjour. Paldies, eh, labdien visiem! Liels paldies par to, ka esat mūs uzaicinājuši prezentēt jums mūsu pārskatīto likumdošanu, medicīna, kas, piemēr, kas attiecas uz medicīnas ierā, ierīcēm. Eh, ir trīs direktīvas, eh, kas reglamentēšana nozari ir vispārīga direktīva, tad specifiskāka direktīva. Viena kas attiec uz aktīviem, um, aktīvām implantēmām medicīnas ierīcēm, un tad ir divi specifiski uh, noteikumi, kas attiec uz in vitro diagnozi. Šī pārskata likumdošanas mērķis ir palielināt uh, pātērētāju un lietotāju drošību, kā arī nodrošināt iekšējā tirgu brīvu medicīnas ierīču apriti. Tātad mērķis ir tikai un vienīgi, lai droši, nekaitīgi produkti būtu iekšēji tirgus apritē. Šī li, li, šīs likumdošanas galvenais spēks ir elastība, izmaksas efektivitāte, arī tas, ka uh, likumdošana ļoti draudzīga maziem vidiem uzņēmumiem un veicinās arī inovāciju un konkurētspēju. Kādēļ mēs esam pārskatījuši šo uh, tiesību aktu kopumu? Jo tā ir tā nozara, kur notiek nepārtraukta attīstība. Rodas jaunas tehnoloģijas, tādējādi ir būtiski piemēroties zinātniskiem un tehniskam progresam. Šajā sistēmā ir arī trūkumi, un tas apdraudēja pacientu un lietotāju drošību, konstatējumu, ka trūkst arī caurspīdīguma, kā arī ļoti liela atšķirība, kā dalība valsts piemēro noteikums. Ļoti būtiski bija arī ņemt vērā attīstību, kas notiek starptautiskā līmenī, kā arī atbildēt pilsoņu gaidām. Tādējādi 26. septembrī 2012. gadā komisija pieņēma vairākus dokumentus paziņojums parlamentam un padomē, kā arī ekonomisko uh, un sociālo lietu komitejai, reģionu komitejai, domāts tāda paziņojums un divas regulas. Abas direktīvas uh, tagad ir uh, divos regulas priekšlikumos un kā jebkurš tiesību akta priekšlikums pirms tā tika veikta, veikts ietekmes novērtējums. Un tur arī minam galvenās problēmas, galvenos risinājumus, lai sasniegtu mērķus. Viss netika salīdzināti. Izvēlējām dažus risinājumus. Bet dažos gadījumos politiskā līmenī tika atstāta iespēja arī pieņemt lēmumu. Informācija pieejama arī mūsu mājaslapā un visās valodās. Ietekmes novērtējumu publicējām pēc divām konsultācijām un divām tikšanām ar iesaistītajām pusēm. Vispirms mēs konstatējām atšķirības starp kontroli, kādu veids pa, e, or, organisms, par ko ir ziņots, par uh, medicīnas ierīču kontroli un e, šī, šo ierīču tīrgus uzraudzību Arī statu, produktu status dažreiz ir problēmas, tad arī redzējām, ka trūkst caurspīdīguma, izsekojamības, nav arī piekļuve ārējai ekspertīzei. Nav skaidrības arī, kā tiek definēties uh, uh e ekonomisko operatoru atbildības un pienākumi, un arī regulatīvās sistēmas pārvaldība nevienmēr ir bijusi efektīva. Analizējam šos problēmas, piedāvājam risinājumus, lai varētu sasniegt sekojošus mērķus. Nodrošināt augstu drošības, eh, veselības aizsardzības līmeni, iekšējā tirgus darbību, darbības veicināšana, konkrētspējas inovācijas veicināšana, nosakot regulatīvi ietvaru. Bija arī specifiski objekti, eh, mērķi kas atbilst arī uz dažādām problēmām, kuras minēja pirms brīža. Kopīgās problēmas medicīnas ierīcēm, to izplatībai tieši tās, par kurām, brīd, par kurām runāja brīdi atpakaļ. Un tad tas arī ir ietekmes novērtējumi pirmajā daļā. Pēc tam ir divas specifiskas nodaļas, kur tiek runāts par problēmām, kas ir cieši saistīts ar medicīnas ierīcēm, izņemot diagnozes ierīces, un tad ir arī problēmas, kuras ir saistīts ar diagnozes ierīcēm. Arī trūkumi likumdošanas Piemērošanā nepieciešamība pielāgot noteikums, ņemot vērā tehnoloģisko, zinātnisko un reglamentējušo attīstību, un arī izmeklējumi, kas tiek veikti klīnikās. Tālāk specifiski jautājuma problēmas par in vitro ierīcēm. Arī ap aptvērumā ir noteikumi trūkumi, ir nepieciešamība pielāgoties tehnoloģijām, atbilstības izvērtējums. Šie ir uh, risinājumi, lai atbildētu problēmām, kas uh, izskanēja konsultāciju laikā. Tad arī vienojamies par galvenajām uh, eh, risinājumu opcijām. Tās ir atrodamas tekstā. Kāds jums ir šodien atspriekšā? pēc tam, kad noslēdzām ietekmes novērtējumu analīzi. Bet pip lieta mums lika priekšlikumus arī pārbaudīt, vai mūsu priekšlikumi bija pietiekami robusti, lai pēc iespējas ātrāk varētu identificēt šādas situācijas. Tests bija ļoti veiksmīgs, rezultāti adekvāti taču daži elementi te tika iekļauti, jo īpaši, kas attiecas uz uh, iestādēm, par kurām ir ziņots, tad arī runājot par implanta kartēm un pienākums arī nozīmēt konkrētu personu, kas ir atbildīga par noteikumu atbilstību. Nous-en maintenant euh, aux propositions, si vous voulez bien. Un tālāk galvenās izmaiņas sekojošas. Pieci aspekti. Aptvērums abās regulās ir grozīts. Pienākumi pirms laišanas tirgū, pienākumi pēc laišanas tirgū, caurskatāmība un sistēmas pārvaldība. Pirms direktīvas aptvērums tika paplašināts. Tie iekļauti medicīnas ierīces, eh, audiem, cilvēku audiem un šūnām, kas nav dzīvot spējīgas, tālāk eh, ar invazīvas ierīces, kurām nav medicīnas mērķis, bet drīzāk estētisks mērķis, bet kas ir uh, ļoti līdzīgi medicīnas ierīcēm, ņemot vērā riskus. Tātad arī tas ir iekļauts aptvērumā tagad. Arī vienreizējas lietošanas ierīces, pā, ierīču pārstrāde. Tur arī ir veikts īpašs pētījums Eiropas līmenī diagnozes ierīces, arī precizējam eh, ģenētisko testu veikšanu, kas ļauj arī identificēt cilvēku noslēdz uz tādu vai tādu slimību. Tad arī medicīnas eh, personāla apmācība. Tālāk in-house testi arī ir iekļauti eh, šajā regulā, tur ir īpaši noteikumi, ņemot vērā to risku pakāpi. Noteikumi tagad ir arī paredzēti ierīcēm, eh, tām ierīcēm, kas ir kalpo eh, diagnozes pakalpojumu veikšanai no attāluma. Prīs klasifikācija. Arī šeit ir iz, ieviestas izmaiņas. Medicīnas ierīcēs noteikumi ir pielāgoti, lai ņemtu vērā uh, zinātnes un tehnoloģija attīstību un attīstību starptautiskā līmenī. Tālāk par diagnozi. Diagnozes ierīcēm arī šeit klasifikācija ir pilnībā mainīta. Tagad mums vairs nav sāraks, bet ir četras klases. Nu, sekas ir tādas, ka. Kā ļoti daudz diagnožu ierīču, kas līdz šim uh, tika pārbaudīts tikai ražošanas vietā, tagad tos pārbaudā, pārbauda arī uh, paziņotās iestādes, notified bodies. Un tagad par šīm iestādēm. Piedāvājam fiksēt strīktākus, detalizētākus kritērijus, kādi ir jāievēro šīm iestādēm izveidot vienotu praksi šo iestāžu izvēlei un uzraudzībai, kā arī īstenot kopīgu revīzijas sistēmu, lai tur iekļautu arī pārstājus no citām dalībvalstīm un komisiju. Kā darbosies šīs iestādes, tas arī ir stiprināts regulās, jo īpaši pienākumu veikt negaidīts, iepriekš nepaziņots audits revīzijas šajās iestādēs. Arī tiek nodrošināta personāla rotācija un uh, lai uh, arī tiktu pārbaudīt šī iestādes lēmums pirms tiek izsniegts atļaujas sertifikāts, jo īpaši um, augsta riska ierīcēm. Tālāk klīniskie pierādījumi stiprinam šo pierādījumu aspektu, kas ir nepieciešams pirms eh, produktu laišanas eh, tirgu un arī tiek pārbaudīti pēc laišanas tirgu. Noteikumi paredzēti arī klīnisko izmeklēšanu gadījumā kā arī tad, kad tiek veikts izmeklēšanas eh, dažādas dalībvalstīs. Pēc laišanas tirgu piesardzības un arī tirgus uzraudzības pasākumi ir stiprināti. Tiek centralizēti ziņojumi par incidentiem, tiek uh, veikta arī uh, šo incidentu koordinācija analīze starp dalību valstīm, arī kopienas pasākumi tiek pieņemti, tiek stiprināta arī pacientu un medicīnas personāla loma. Ceturtā tēma kas ar tik pārskatīti, ir caurspīdīgums. Tagad ir izveidota iero, ierīču un operātoru centralizēta reģistrācijas sistēma. Tad arī tehniskais raksturojums īpaši uh, augsta riska ierīcēm šim aprakstējumam publiskam uh, un arī izmantosim vienotu identifikācijas eh, sistēmu kā arī būs tāda identifikācijas, identifikācijas kārte tieši implantierīcēm. Un visbeidzot, pārvaldība. Priekšlikums paredz izveidot koordinācijas grupu, medicīnas ierīču koordinācijas grupu. Tie būs eksperti, kas uh, nodrošinās vienotu regulas noteikumu īstenošanu. Komisijas sniegs visnepieciešamo loģistikas atbalstu. Visbeidzot, piekļuve zinātnes um, viedoklim. Izmantosim Eiropas Savienības referenču laboratorijas, kas sniegs arī komisijai dalību valstī un atbildīgajām iestādēm savu padomu, tehnisko palīdzību. Paldies! Jā, vielen dank an die komisjon. Lielas paldies komisijai. Tagad došu vārdu referentiem. Bitte? Jā, jā, es, es, jā, bitteschön. Jā, es redzu. Eras kundze. Euh, merci, Madame la Présidente. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi. Vispirms es vēlos uzteikt ļoti apjomīgo darbu, kādu ir veikusi komisija, izstrādājot šo tekstu. Komisija arī jau norāda uz vairākām problēmām par medicīnas ierīcēm, kas nepārtraukt attīstās un mainās. Mēs redzam, ka ļoti dažādi tiek interpretēta Eiropas Savienības tiesība akti šajā nozarē. Arī nav pietiekama tirgus uh, uzraudzība un kontrola, nav arī uh, pienākumi harmonizēti ziņotēm iestādēm. Un mēs uh, visi arī redzējām, ka tas noved pie skandāliem, kas ir ļoti iedragājis, Eiro, iedragājis um, Eiropas patērēto uzticību. Līdz ar to šis pārskats ļoti svarīgs. Pretējā ASV, kur tikai viena aģentūra ir atbildīga par medicīnas ierīču laišanu tirgū visā teritorijā, Eiropā ir apmēram 80 uh, šādi certifikācijas uh, uh, orgāni iestādes, kas dod savu atļauju produktu laišanai tirgu 27 dalību valstīs. Mums ir jādara viss, lai garantētu kontroļu. Um, izpildi visā Eiropas Savienībā, lai varētu garantēt šo preču nekaitīgumu, drošumu. Runājot par klīniskiem pārvadiem, atbilstību, arī certifikāciju, uzraudzību, revīziju, kur veiks ziņotās iestādes līdz pat izniecības noteikumiem. Tas viss ir būtiski. Tagad runājot par regulas aptvērumu. Esmu ļoti priecīga, ka daudzi estētikas produkti, kas ir ļoti līdzīgi medicīnas ierīcēm un kas varētu radīt arī veselības problēmas, ir tagad iekļaut aptvērumā. Taču šo ierīču, šo preču iekļaušanu regulā šķiet ir pretrunā ar uh, ierīci, kurā ir medicīnisks mērķis ir iekļauts arī produktu saraksts pielikumā, vai tur ir problēma ar atjaunināšanu, šī saraksts nepatraukt atjaunināšanu, kontroli, un vai tiešām šīs saraksts ir izsmeļoši vai nē. Es domāju, ka vajadzētu specifisku no nu, definīciju par estētiskajiem ierīcēm, kas nav medicīnas ierīces, būtu jāiekļauj regulā. Tālāk par ekonomisko operātoru pienākumiem. Man ir ļoti liels prieks par jaunajiem pienākumiem, kas ir paredzēti visiem operatoriem, par kvalitāti, uzraudzību, pēclašanas tirgu. Ņemot vērā arī nesenos skandāls, man liekas ļoti būtiski arī stiprināt pacientu uh, lomu attiecībās ražotājiem, ka tiek veikts uh, kaitējums. Tātad garantēt tiesības saņemt pilnīgu kaitējumu atmaksu, ja pacients ir cietis kaitējumu. Varam paredzēt pienākumu, piemēram, ražotājam uh, izvēlēties uh, apdrošināšanu, kāds jau ir vairākas dalība valstīs, par to vajag padomāt. Tālāk par atbildību. Operatora atbildību. Par uzraudzību. Tas ir jāiekļauj un jāstiprina. Tas nozīmē to, ka uh, Importētājs var pieņemt korektīvus pasākums par saņemto preci, tas ir nepieciešams, jo var būt daudz un dažādi importētāji un daudz un, dažādas, korekt, daudz un dažādi korektīvi pasākumi. Tad varbūt tikai un vienīgi ražotājam, viņa starpniekam pieņemt šādus pasākumus un importētājs vienkārši tas īstenot. Tas nodrošinātu konsekvenci un atbildību. Par pārstrādi. Ehm, Vienreizais lietošanas ierīču pārstrāde. Arī tas tiek skatīts priekšlikumā 15. pantā. Ko nozīmē šī vienreizējā lietošana? Daži nožēlo, ka uh, komerciāli interešu vārdā ražotāji bieži vien to izmanto ļaunprātīgi. Es personīgi domāju, ka ir jāsaglabā ļoti strikts ietvers par šo punktu. Par kritiski uh, medicīnas ierīču izmantošanu tikai droša pārstrāde, ņemot vērā zinātniskos datus, ka tikai tad šāda pārstrāde ir atļauta, bet man liekas, ka šāds formulējums ir ļoti neskaidrs. Jautājums komisijai par iespēju, ka tās var, kad komisija var pieņemt uh, vienotas tehniskās specifikācijas, jo nav harmonizēta noteikumi, bet kā komisija ir iecerējusi noteikt, uh, vai standārti ir pietiekami vai nē, vai komisija var norādīt, uh, cik lielā mērā un kādā veidā šie, uh, šīs normas var būt vērtīgas. Pār šīm notified bodies, par šīm iestādēm. Uh, Ražotājs var izvēlēties uh, no 18 esošajām uh, iestādēm, kādas tātad nevis 18, bet 78 iestādēm, kādas pašlaik atrodas Eiropā. Nu, tur var apšaubīt neatkarību par izvērtējumu kvalitāti un kontroli. Tad, nu, Tas būtu jāuzlabo. Vēl viena problēma attiecas uz šo iestāžu ekspertīzi, lai varētu certificēt riskantākos ierīces, lai šīs iestādes tiešām varētu veikt nepieciešamās klīniskās analīzes pētījums. Ir ļoti būtiski, manuprāt, lai šī ziņoja iestādes, kas veik šādas analīzes par īpaši jūtīgiem augsta riska medicīnas ierīcēm, lai šajām iestādēm būtu nepieciešama ekspertīze. Tādējādi šī ekspertīze ir jānodrošina pašā iestādē, lai nebūtu interešu konflikts. Tad komisijas priekšlikums iet visai tālu, pat ja arī vēl varētu ekstēkļot jaunas prasības. Tālāk par klasifikāciju. Medicīnas ierīces, kurās ir vielas, kuras ir jālieto iekšē, iekšķīgi, ir trešajā kategorijā, un arī šeit piekrīt komisijai, kā ir pēc iespējas iespējas, eh, striktāk noteikumi jāatrunā tiem saucamiem borderline produktiem. Jo dažkārt arī var ļoti ļaunprātīgi izmantot šīs kategorijas, šīs klases, lai varētu izvairīties no smagnējām procedūrām, kas ir domātas šiem riskantajiem medicīnas produktiem. Regulas priekšlikums piedāvā harmonizēt uh, prasības un klasificēt tātad šīs um, riskantās medicīnas iekārtas trešajā klasē, bet taču tas nozīks pārāk daudz uh, produktus. Tas būs, tie būs apmēram 500 tūkstoši produkti un varbūt var kaut kā detalizētāk atrunāt šo klasifikāciju. Arī komisija varētu pārskatīt šo klasifikāciju, ņemot katru gadījumu atsevišķi. Par atbilstības izvērtējumu, nu šis ir problemātiskais punkts tekstā. Kā jau tik teikts, varētu jābūt problēma par izvērtēšanas um, vienādību visā Eiropas Savienībā, 44. pāns koordinācija starp dalību valstīm komisija mēģina, jā, uh, atrisināt šo jautājumu, lai arī savienībai būtu savu teikšanu mazinātu kontrolas problēmas, taču šis noteikums eh, neviens neapmierina. Sanitārās iestādes patērētāja asociācijas uzskata, ka noteikumi nav pārāk saistoši. Šīs pienākums eh, neprasa certifikātu, esošo certifikātu atjaunošanai. Izmeklēšana tikai iespēja un nevis pienākums, arī dosijā atlasīšana nav skaidri noteikti lieta, un tas arī varētu radīt uh, strīdus. Un visbeidzot, izvērtējumu kādu veidu koordinācijas grupa. Šis izvērtējums nebūs saistošs. Pat ja atzinums ir negatīvs, tad produkti tik un tā varēs laist tirgū. Ehm, šis teksts arī varētu mazināt inovācijas. Un MVU diezin vai vēlēsies strādāt ar jauniem produktiem, ja viņiem nav skaidri termiņi vai šīs certifikācijas procedūras. Oui, une approche pragmatique. D'un côté, Mums ir jāatbild uz pacienta gaidām. No otras puses mums jāatrod risinājumi, kas ir e, piemērojami un efektīvi, lai saglabātu esošo modeli. Par klīniskajiem izvērtējumiem likumdošana nav labi piemērota. Izmeklējumi esošies tiesību aktu ietvaros var arī tikt apieti. Tad, nu, regulas priekšlikumā vajadzētu arī būt iespēja pārs, iesniegt sūdzību pret klīnikām, kur ir kādi defektu produkti. Tālāk metoloģija, kā mēs izvērtējam, kāds ir uh, objekts un tam līdzīgi, un par arī uzraudzību, kontroli pēc tam, kad uh, šīs ierīces tiek laists tirgū. Jūs vēlējāties beigt uzstāšanos. Uh, voilà, donc euh, simplement sur un, un mot euh, euh, euh conclusif euh, sur la question donc de la. Un par kontrolu tirgu ļoti svarīgs jauns punkts. Arī diagnozes ierīces, par kurām man nebija iespēja izteikties. Tad vai nu es turpinu par in vitro ierīcēm vai es apstājos šeit? Pauza machen. Būtu ļoti jauki, ja jūs ieturētu mazliet pauzi, tāpēc, ka ir pieteikušies ļoti daudz runātāji, kas arī vēlas kaut ko teikt. Un otrkārt, pēc jūsu ziņojuma iesniegšanas mums būs vēlreiz vismaz divas reizes iespēja runāt par šo ļoti svarīgo un ļoti būtisko jautājumu šeit eh, mums komitejā. Uh, Tieši tāpēc es labprāt dotu vārdu ēnu referentiem un, protams, arī tiem kolēģiem, kas ir pieteikušies runāt. Vispirms kolēģis no sociāldemokrātu grupas. Obrigado, cara Presidente, em exercício. Eu queria começar por. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es eh, vēlētos sākt ar to, ka apsveikt kolēģi Derskundz, viņa ir paveikusi ļoti apjomīgu darbu un abos šajos ziņojumos, likumdošanas priekšlikumos patiesībā ir veikta pamatīga sākotnējo datu analīze. Es e, vēl bez tam vēlētos izteikt savu pateicību arī komisijas ļoti labi sagatavotajai prezentācijai un paskaidrojumiem. Vispārīgi runājot, es vēlētos izteikt komentārus ne tikai par šo likumdošanas priekšlikumu, bet arī par in vitro diagnostikas e, aspektiem. Protams, e, Tas ir ārkārtīgi pretrunīgs jautājums un neatkārtošos, kas jau šeit izskanēja. Un tomēr, pavisam nesen mēs esam piedzīvojuši medicīnisku skandālu, tas pievērs visu uzmanību, un e, jauna Anglijas medicīnas žurnālā janvārī tika runāts par to, kādi ir regulējošie režīmi dažādām diagnostikām ASV un ES. Un tomēr mēs e, varbūt varam atgriezties pie salīdzināšanas starp abiem regulējošajiem ietvariem farmakoloģiskajā ziņā. Kaut arī ārēji varbūt izskatās, ka ražojumi ir vienādi, tie ir dažādi. Eiropas Savienība sastāv no 27 neatkarīgām dalību valstīm, un atšķirības starp Amerikas Savienotajām valstīm un Eiropas Savienību ir milzīga. Vēl bez tam ir jāats, jāatcerās, ka mēs šeit nerunājam tikai un vienīgi par medikamentiem, mēs runājam arī par medicīniskajām ierīcēm. Dažādās dalību valstīs um, ir dažāda apkopotā pieredze šo medicīnisko ierīču pat ražošanā un, protams, arī uzraudzībā. Līdz ar to būs eh, samērā grūti izveidot eh, publisku dienestu, kurš varētu atregulēt šos jautājumus Eiropas Savienības līmenī. Es eh, balstos uz to, ka uzraudzība no valsts puses ir ļoti, nea, ne, ļoti neefektīva. Būtu labāk varbūt to nodot, nodot privātai kompānijai. Runājot par produktu palaišanu tirgū, ražojumu palaišanu tirgū, mm, es tiešām nedomāju, ka tirgus autorizācijas un licences piešķiršanai vajadzētu būt um, nepārdomātai. Protams, mums ir jābūt uzmanīgiem ar licenšu piešķiršanu, un tomēr mēs nevēlamies šos um, mehānismus izmantot pilnīgi visiem ražojumiem. Visbiežāk eh, tie būs ražojumi, kas atbildīs eh, pirmajai, otrajai klasei. Līdz ar to mums eh, nevajadzētu pārāk sīki par šiem aspektiem runāt patreizējā izskatīšanas fāzē. Es piekrītu komisijas priekšlikumam, ka ir jāveic būtiskas investīcijas un tās vajadzētu galvenokārt koncentrēt uz brīdi, kad produkts jau ir palaists tirgū. Informācijas sistēmām ir jādarbojas uz, pilnu, uz pilniem apgriezieniem, ir jābūt ļoti ātrai un pilnvērtīgai informācijas pārēdē no vienas dalību valsts uz otru. Mēs nevaram runāt par klīniskiem pētījumiem, kuri būtu pilnīgi vienādi visiem medikamentiem. Un eh, šobrīd jau ir apkopota pietiekama pieredze par medicīniskajiem produktiem un arī par medikamentiem. Būs pietiekami grūti organizēt klīniskos pētījumus, būs tādi medikamenti, kuros, kuriem tos norganizēt būs grūti. Varbūt lielāku uzsvaru, uzsvaru vajadzētu likt uz eh, informācijas apkopošanu pēc tam, kad produkts jau ir, ražojums jau ir nonācis tirgū. Eh, šobrīd Euromed apkopotos datus salīdzināt ir samērā grūti, jo tie ir apkopot ar dažādu metodoloģiju. Ir vairāk citi interesanti momenti. Piemēram, farmakoloģiskajiem ražotājiem būtu jābūt skaidram, kāpēc mēs nākam klajā ar šo likumdošanu. Pretējā gadījumā jaun, jaunās likumdošanas priekšlikums neko nedos. Un visbeidzot, es būtu ļoti priecīgs, ja mēs varētu mazliet pieskarties arī pārvaldībai vai pārvaldība būs centralizēta vai decentralizēta. Amerikas Savienotajās valstīs ir savādāk, jo tās jau pēc būtības ir federāla struktūra. Šobrīd dalību valstīs ir dažādas aģentūras, un diez vai mēs vēlamies tās visas slēgt. Pie tam dažādas uzraudzības aģentūras, tām ir dažāds apkopots ekspertīzes līmenis, un tās diez vai vēlēsies no tā atteikties. Raugoties uz dalību valstu uzraugošajām iestādēm, tās sadarbojas ar dažādām, dažādiem dienestiem Eiropas Savienības līmenī. Un tomēr uzspiest viņiem jaunu likumdošanu diez vai būs godīgi. Es uzskatu, ka komisijas priekšlikumā ir vairākas labas idejas, ne tikai tas, lai būtu decent, decentralizētas organizācijas, bet arī tas, ka tiks izveidota ekspertu grupa. Iespējams, ka pēc desmit gadiem mums būs nepieciešama Eiropas medicīnisko ierīču aģentūra, bet šobrīd, domāju, laiks tam vēl nav nobriedis. Komisijai ir jāapklaušina visas iesaistītās puses, un ir ārkārtīgi svarīgi, lai šajos likumdošanas priekšlikumos parādītos eh, ne tikai tā informācija, ko komisija tur vēlētos redzēt, bet eh, lai tur būtu apkopot visu iesaistīto pušu skatījums. Protams, mēs vēlamies redzēt Eiropas Savienības eh, harmonizējošos noteikumus medicīniskajām ierīcēm. Uh, Tādējādi mēs varētu izsekot medicīnisko ierīču ražošanas ceļu un apkarot krāpniecību. Radio Campos. So, jetzt war die Übersetzung zu Ende. Ich habe... Jā, beidzot to, ka jums beidzās. Liberāļiem, liberāļu vārdā izteiksies Parvanovas kundze. Mana kungs, vai jūs vēlaties izteikties, lūdzu? Lielas paldies! Parvanovas kundze ir NV komitejā, tāpēc, ka vienlaicīgi notiek eh, prezentācijas par šo pašu jautājumu abās komitejās. Man ir jautājums komitejai. Pastāv atšķirības starp amerikāņu sistēmu attiecībā uz eh, ražējumu kontroli un Eiropas sistēmu. Es gribētu, protams, zināt pēc visām šīm problēmām ar um, krūšu implantiem un uh, uh, gurnu protēzēm, es gribētu zināt, vai pastāv kaut kādas atšķirības starp amerikāņu un Eiropas sistēmu. Paldies, uh, Rūls kundze tagad zaļo vārdā. Es pieteicos uh, tikai tāpēc, ka es no vienas puses um, esmu uf, uh, patīkam pārsteigta par referenta zināšanām, taču no otras puses mazliet baidos, ka šis ziņojums būs tāda kā dubultošanās attiecībā uz vidas komitejas rakstīto. Es gribētu zināt, uh, ko tad tieši dos uh, IMCO komiteja attiecībā uz patērētāju tiesībām. Mēs taču nevēlamies spriest par tiem pašiem jautājumiem, par kuriem runā vīdes komiteja. Mēs vienmēr esam iestājušies par to, ka katrai komitejai ir savas kompetences sfēras, mums nevajadzētu pārklāties tā, lai darbs netiek veikts divreiz. Liels paldies! Neviens no citām politiskajām grupām nevēlas izteikties. Nu, tātad varat dot vārdu citiem deputātiem. Jā, protams, Foksa kungs, lūdzu. Es pārstāvu e ECR. Es nezinu, kāpēc nāsmu jūsu sarakstā, taču esmu āna referents no ECR. Nu, patīkams pārsteigums jums. Lūdzu, iedod jums vārdu. Well, Chairman, can I just say that there have been many safety concerns with fraudulent PIP Protams, eh, mēs visi esam piedzīvojuši pēdējos, eh, pēdējo notikumu attīstību ar krāpnieciskiem krošu implantiem, un es uzskatu, ka uzraudzība medicīniskām ierīcēm ir jāuzlabo, jo tā uzlabos arī pacientu drošību. Uh, ir jāizli, jāizglīto gan uzraugošās iestādes, gan arī paši patērētāji. Alternatīva būtu centralizēta Eiropas aģentūra. Manuprāt, tas ir neadekvāts risinājums medicīnisko iero, ierīču uzraudzībā, jo tā būtu daudz lēnāka sistēma un arī nedos pilnu pieeju patērētājiem jaunajām ierīcēm mēs runājam par pirms tirgu palaišanas uzraudzību, un e, būtu nepieciešams uzlabot e, arī pēc palaišanas tirgu uzraudzību un e, tā saucamā sistēma regulācijai. Es vēlētos uzlabot tirgus uzraudzību, ir nepieciešams izveidot tādas datubāzes, starp kurām savietošana būtu daudz pārskatāmāka. Uh, Vēlētos pateikties referentei, lielisks darbs, pasakos arī pārējiem ēnu referentiem. Zinu, ka pēc piecām minūtēm sāks koordinatoru sēdi, tāpēc arī šeit beigšu runāt. Paldies, tūpina prieksēdētāji. Ir vēl divi, kuri vēlas izteikties un došu arī vārdu jums, Olga vispirms un pēc tam Švāba kungs. Paldies, prieksēdētāji kungs. Es eh, vēlētos runāt par šo priekšlikumu un vēlētos arī pateikties komisijai par izteiktajiem priekšlikumiem. Pamat problēma, par to jau esam šeit runājuši, ir izsekojamība. Iespēja izsekot, kā medicīniskās iestādes ir ražotas un kas tur tālāk notiek. Bieži vien dalību valstīm nav nekādas sajēgas par to, kur ir ražot ierīce un kas to tālāk ir izplatījis. Man ir jautājums komisijai. Uh, Iekšējā tirgū parādās arvien jauns un jauns ierīces no trešajām dalību valstīm. Vai ir tādas ierīces vai ražojumi dalību valstī, kuras eh, Eiropā tiek pār um, pārpakotas un tad pārdotas Eiropas Savienības tirgū, kā Eiropas Savienībā ražos, bet patiesībā ražojums un viss izēvielas nāk no trešajām dalību valstīm, kur kontrolēt mēs neko nevaram. Tā ir milzīga problēma veselības aprūpas sektorā. Mēs runājam par ražojumiem, kuri tiek pārdoti kā profesionāli un par augstu cenu, un patiesībā tāda nav. Vai komisija kaut ko taisās dalīt? darīt. Švāba kungs, paldies, prieksēdētājs kundze. Es e, e, gribēju, lai mēs runājam par komisijas seku izvērtējumu. Mēs it kā esam mazliet zaudējuši šajās diskutijās to, ko mēs vēlējāmies darīt. Tātad komisijas pārstāvju uzstāšanās par ietekmes novērtējumu bija tas, par ko mums bija jādiskutē 9. un 10. punktā. Mēs esam galīgi novirzījušies no, skā, no, no ceļa. Milzīgais, ska, milzīgais skandāls ar krāpnieciskajiem krūšu implantiem. Mēs vēlamies redzēt regulu, ar kuru dalību valstīm pilnīgi visām būs iespējams uzlabot tirgus uzraudzību. Pie tam īstenotos noteikums, kur jau ļoti labi darbojās vairākās darību valstīs. Nora Beres kundze un Ašlīs Foks jau teica, Mums ir nepieciešama tirgus uzlaudzība. Bet eh, tas saistot un runājot par ar citu punktu, tirgus uzraudzībai ir jābūt daudz labākai. Ir jābūt eh, ne iepriekš paziņotām vizītēm un apmeklējumiem ražotnes vietās, ir jāpaņem randomizēti paraugumi, tie pilnībā jāanalizē no tirgus un līdzīgi. Tas nozīmē, ka mums ir jānodrošina labāki apstākļi patērētājiem. Komisija, vai jūs vēlētos atbildēt uz jums uzdotajiem jautājumiem? Oui, merci, Paldies, priekšētājs kundze, pavisam īsi. Atbildēšu uz jautājumu, uz salīdzinājums ar amerikāņu sistēmu. Ir pētījumi, kas ir gan par Eiropas bet, sistēma, bet ir arī pētījumi, kas ir par uh, amerikāņu sistēmu. Nav simtprocentīgi skaidrības, kur sistēma būtu drošā. Globāli abas sistēmas ir uh, visai vienlīdzīgas, ekvivalentas Eiropas uh, sistēma, ļoti draudzīga inovācijām. Un skaidrs arī tas, ka šī sistēma ir arī pie vairākiem aspektiem, protams, jāuzlabo, kuri jau izskanēja diskusijās. Tālāk jautājums par sākotnēju atļauju un Eiropas eh, kontroli, lai nodrošinātu produktu daudzveidību. Centralizētajā atļaujas procedūrā, ņemot vērā arī termiņus, mēs neesam gājuši tik tālu, bet esam, jā, 40. Mm, pantā atrunājuši šo Eiropas kontrolas iespēju. Tas ļauj dalību valstīm zināt, kāda ir inovatīvie produkti, kas notiek uh, tirgū. Tad var arī, kon, mm, var arī kontrolēt šos produktus un var veikt arī klīniskos uh, izvērtējumus, un lai šie, uh, šīs iestādes arī um, strādātu pēc ekvivalentiem noteikumiem un prasību līmeņiem. Tas ļaut arī izstrādāt, ņemot vērā konkrētus gadījumus, obligāts noteikums, piemēram, par klīniski tehniskiem izvērtējumiem, ļoti specifiskām produktu kategorijām. Pašlaik tas tā pietrūkst. Tālāk par šīm iepriekš nepaziņotajiem auditiem. Tas ļoti svarīgi arī pēc pēdējā drošīmplāna skandāla. Un tas tagad ir obligāti jāveic ziņotajām iestādēm. Šīm iestādēm ir jāveic kontrols ne tikai ražošanas vietā, bet arī tirgū. Un te viņiem palīdzēs arī nacionālās atbildīgās iestādes, kuras tad arī uzraugo tirgu, izņems no tirgu dažādu preču paraugus. Tas iziet no tātad šī kruša implanta skandāla. Un noslēgumā um, izsekojamība ļoti svarīgs punkts. Izveidot izsekojamības sistēmu lai varētu izsekot ierīces kopš to ražošana brīži, vai tas būtu Eiropā vai trešajā valstī, līdz pat slimnīcai vai līdz pat pacientam. Paldies! Jā, dankušan, sum apšlūs tī brīdi. Lielas paldies, noslēgumā dod vārdu referentei. Mans jautājums ir šāds. Šis eh, tēmats sabiedrībā tik eh, ļoti tiek apspriests, un arī lielā interese parlamentā norāda uz to, ka šis jautājums ir kļuvis ļoti svarīgs. Vai vīdes komitejā tiek organizēta uzklausīšana par šo jautājumu? Eh, merci, Madame la Présidente. Eh, Paldies, priekšētais kundze, par jūsu specifisko jautājumu. Mēs piedalījāmies uzklausīšanā, kur organizēja Envi komiteja. Ja Inko kolēģi vēlreiz vēlas uzklausīt runātājs, ja tas ir izdarāms, protams. Bet, nu, man likās, ka jau tas viss notic Envi komitejā. Bet, nu, viss ir iespējams. Ja jūs to vēlties, var norganizēt. Euh, alors, je voudrais quand même euh, revenir euh, sur, euh, pour marquer. Bet, nu, atgriezīšos pie tā brīža, kur paliku savā pirmajā runā. Skaidrs, ka šodien ir noteikumi, kas darbojas, kas ļauj arī iekļaut jaunākās tehnoloģijas. Mums ir tādi noteikumi, kas ļauj arī jo, um, izstrādāt jaunus uh, produktus, preces, taču mēs redzam šo noteikumu arī robežas. To norāda pieredze, īpaši Francijā, ar eh, šo grožu implantu skandālu. Tad, ko mēs varam mācīties no šīs situācijas? Nepieciešam vairāk kliniskie dati. Pirms tiek produkts tiek laist tirgu. Un, protams, ļoti liela kontrola un uzraudzība pēc tam, kad šāds produkts nonāk tirgu. Mēs nevaram vienkārši palaist garām kādu blakus efektu, kas var būt ļoti nopietns. Inspekcijas jautājums arī ir fundamentāls, jo arī krūšu implantu gadījumā ir tikai viena iepriekš um, nepaziņota inspekcija ļāva konstatēt uh, ražotāju krāpniecību. Atbildot kolēģi sacīto par atbildības pārdalu starp NV komiteju, IMKO komiteju, mēs vēlējāmies eh, vienādi būt atbildīgi par šo tekstu un pārdalīt darbu pie dažādiem tekstiem. Prezidenta konference, mēs nesaņēmām 50. pāntu, bet eh, tad, tad, tad mums ir 49 plus pānti. Uh, Tas mums ļauj izstrādāt atzinumu NV komitejai, mūsu atzinumu par visu, par tiesību aktu, līdz ar to nesam pārlīdz šos pāns, mums ir iespēja dot savu viedokli atzinumu par visiem pāntiem, un 49 plus pāns ļauj mums iet arī tālāk par vienkārši atzinumu un tiešām ļauj arī piedalīties eh, diskusijās trialogā. Nu, To es vēlējos sacīt. Protams, vēl būs iespēja arī par to runāt. Varam arī organizēt tātad uzklausīšanu, ja vēlaties priekšsēdētāji. Ja jūs vēlaties saņemt vairāk informācijas un precizējums par šo tekstu, teksts ir ļoti tehnisks un ļoti prasīgs. Lielas paldies, Bēras kundze. Es vēlētos vēlreiz pieminēt laika grafiku. Atzinuma projekts eh, tiek nodots tulkošanai 3. aprīlī, 25. aprīlī mēs eh, komitejā vēlreiz detalizēt par to diskutēsim, un eh, termiņš grozījuma iesniegšanai ir 6. mājas. Pēc tam uh, izskatīsim šos grozījumus 29. maijā un 12. jūnijā mēs par tiem diskutēsim. Balsojums 18. jūnijā. Visu pārējo noteikti varēs apspriest eh, koordinatori un līdz ar to šī atklātā sanāksme tiek slēgta.